par to, ar ko ir paredzēts aizstāt uh, vienu deputātu, un, ja nevienam nebūs iebildumu, tad tas stāsies spēkā. Uh, IMKO komiteja ir uh, iesniegusi kļūdas labojumu uh, saskaņā ar 231. pantu 4. punktu, un kļūdu labojums tiek uzskatīts par apstiprinātu, izņemot gadījumu, ja kāda politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti iebilst. Uh, teksts, labojuma teksts ir pieejams mājaslapā, un arī protokolā šis teksts būs pieejams. Trešdien es kopā ar padomas priekšsēdētāju parakstīšu divus tiesību.